Kolīgs, ladies and gentlemen, ten. Nu, jau ir precīzi pulkstens desmit. Šķiet, ka nekāds milzīgs eh, mūsu komitejas deputāts skaits nav klāts, bet, nu, laiks ir pienācis tomēr sākt darbu. Referente Patricito ir ar mums, tad mēs varam sākt balsot. Tā tad ziņojuma projekts eh, lēmumam par 470 līdz 790 MHz frekvenču joslas izmantošanu savienībā. Tātad te ir runa par spektru. Vispirms pārbaudīsim, kā darbojas balsošanas iekārtas. Sākam balsot. Vai esat daļēji apmierināti ar rezultātu ASV? Daļēji apmierināti? Lūdzu, balsojiet. Uh, please, please, I close the vote. I... Beidzam balsot. daļēji apmierināti 21 deputāti, 12 kolēģi. Es nezinu, vai ir pilnīgi apmierināti ar ASV vēlēšanu rezultātiem, vai pavisam nav apmierināti. Grūti atbalstīt, à, pārbaudīt, taču otrais par to nebalsosim. Tātad 21 deputāts ir daļēji apmierināts ar ASV vēlēšanu rezultātu. Tātad tagad pāriesim pie mūsu balsojuma. Pirmais kompromiss un kompromiss 1A par pielikumu, kas par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret at, āk, tas ir atcelts, atsaukts. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Tātad, jā, sastais Kariņa kungs saka, mēs to atsaucam. Ak tā, tas ir atsaucam, saka priekšsēdētājs. Man, informā... man nebija informācija, ka tā ir, eh, tas ir atsaucis. Es atvainojos, jūs neinformēju, atzīst savu kļūdu. Tātad vēlreiz, piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Astotais kompromiss pirmais apsvērums par, pret. Septītais kompromiss, es atnēcu priekšsēdētājs, tad 203. par, pret, atturas pieņemts. Astotais kompromiss pirmais uh, apsvērums par, pret, atturas pieņemts. Devītais kompromiss, pirmais apsvars par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss, 2B apsvars eh, par, pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas pieņems. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņems. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņems. 16. kompromiss par, pret, atturas pieņems. 17. kompromiss par, pret, atturas pieņems. 18. kompromiss par, pret, atturas pieņems. 19. kompromiss par, pret, atturas pieņems pieņemts. 20. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 21. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 22. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 23. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 24. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 25. kompromiss par, pret, atturas pieņems 26. kompromiss par pret atturas pieņems 27. kompromiss par pret atturas pieņems apsvērums numur 16 un 132, 133 grozījums par abiem kopā tie ir identiski par pret atturas noraidīts. 12. grozījums par pret atturas atturas norādīts. 134. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 134. grozījums. Nu, laik pa laikam taču jāpārbauda elektroniski. 134. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viena balsotāja no Eiropas Tautas partija ir par daudz. Viens balsotājs no Eiropas Tautas partijas ir par daudz. Labi, tagad ir kārtība, beidzam balsot. Nepārprotami noraidīts. Un pārējiem pie galīgā balsojuma par visiem pieņemtiem grozījumiem. Nomināls balsojums, protams, sākam balsot. Thank you, I'll close it. Paldies, beidzam balsot. Mirklīt, viens Eiropas tautas partijas deputāts par balsotājs par daudz. Tagad ir kārtība. Beidzam balsot. Clearly accepted. Vote. EPR, protams, pieņemts. Tātad balsojums par normatīvo rezolūciju. Nomināls balsojums. I open the vote. Sākam balsot. Number is okay. I close the vote. Beidzam balsot. Nepārprotami pieņemts. Un tagad pārējām pie balsojuma par starp institucionālajām sarunām. Nomināls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī tas ir apstiprināts. Tojas kundze referenti. Dārgie draugi, lūdzu, referentē vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlos pavisam īsti izteikties. Draudzīgi varu pateikties visiem kas mums palīdzēja panākt ļoti labu, līdzsvarot rezultātu. Pateicos ēnu referentiem, īpaši Hokmark kungam un visiem cilvēkiem komitejā, kas sniedz savu atbalstu, lai mēs panāktu šo rezultātu. Un arī paldies visiem citiem, manam personālam un manam birojam. Paldies! Referentes kundze, visi ēnu referenti un kolēģi, paldies jums! Un tagad Mēs pārējām pie nākošā darba kārtības punkta. Tas ir 13. darba kārtības punkts. Eiropas revīzijas palāta viedokļa apmaiņa ar Aleksu Brenningmajeru. Viņš ir revīzijas palātas loceklis. Lūdzu, aicinu jūs, Brenningmajer kungs. Esmu priecīgs jūs satikt. Yes, Lūdzu, ieņemiet vietu. Eiropas revīzijas palātas igada ziņojums 2000, par 2015. gadu. Dārgie kolēģi, lūdzu, beidziet eh, blakus sarunu šai telpā, vai arī, ja to izdarīt nevarat, tad lūdzu pazūdiet. Jūsu rīcībā ir divi risinājumi - pārtraukt jau kāds blakus sarunas, vai arī, es atvainojos, pazust. Ok, ok, let us start. Labi, sāksim darbu. Do you have any pencil to through to? Uh, Dear colleagues. Um. Ja kolēģi, Prenikmajer kungs e, ir revīzijas palātā ir atbildīgs par konkrētspējas izaugsmu. Pirms viņš 2014. gadā piebiedrojās revīzijas palātē, viņš e, strādāja par Nīderlandes ombudu, tiesības argūnu, par tiesnesi dažādās tiesās. Viņš arī bija administrīvās Nīderlandes administratīvās tiesas vicepriekšsēdētājs. Ļoti atbildīgs amats, viņam arī ir ilgstoša akademiskā karja, viņam ir doktora grāts filozofijā, Tilburgas universitātē, jurisprudence, un viņš arī ir Utrekts universitātes goda profesors. Mums, kā ITRE komitejas locekļiem, ir ļoti svarīgi zināt, ko jūs kā revīzijas palāca loceklis domājat, domājat par horizontu uh, eh, apvārs 2020 eh, un sadarām izaugsmi un konkrēti spēju. Lūdzu, vārds jums. Paldies, ka devāt man uh, vārdu un ka es varu jums pastāstīt par ikgada ziņojumu piekto sadaļu un budžeta piekto sadaļu. Savā ievadrunā izteikšos pavisam īsi un uzsvēršu vienu svarīgu lietu. Proti, novatorisms audita jomā. Savas ievada runas laikā pa izskaidrošu, kāpēc novatorisms audita jomā ir ļoti svarīgi, jo īpaši afārsnes 2020 sakarā. Un kā jūs zināt, novatorisms ir daļa no 2020, ano afārs 2020 programmas. Galvenie jautājumi, kuriem pieskaršos, ko mēs redzējām, kāpēc labumu guvēji nepilda prasības un novatorisms auditā uz uzticēšanos balstīt pieeja. Jūs redzat, otrais jautājums ir saistīts ar to, kāpēc labumu guvēji neizpild prasības. Tas ļoti svarīgs jautājums, tam par to runāšu. Ko mēs esam piedzīvojuši, ko esam redzējuši? Apvārsni 2020 ietvara ietvers ir reāls uzlabojums. Ietver programmai septiņi, tātad tas sniedz daudz tālāk par to. Ko mēs darām? Mēs skatāmies pagātnē un nākošu gadu un aiznākošu gadu mūsu rīcībā būs vairāk informācijas par Fārs 2020. Un tagad sāksim ar atskatu pagātnē, raugoties, kādas bija investīcijas pētniecībā un novatorismā. Mēs redzam, ka runājot par prasību neizpildību, neizpilsmi, kļūdas apsva, ap, apjoms 2014. gadā ir 4,4%, 2014. gadā kļūdas īpatsvars bija 5,6% un 2013. gadā kļūdas rādītājs bija 4%. Mans jautājums ir tāds, vai tas uzskatāms par uzlaboju vai nē. Un te man ir dalīts jūtas, kā atbildēt šo jautājumu. Jo, pirmkārt, mēs varam sacīt, urā, komisāram ir izdevies samazināt kļūdas īpatsvaru no 5,6% uz 4,4%. Taču cits iespējas ir tāds, ka šīs izmaiņas ir minimāls. Nākošgad kļūdas tipas vairs varētu būt 6%. Un tad, ja jūs uzdosiet man jautājumu tādu, vai komisāram vajadzēs tā ir reāla problēma, nē. Tāda būs man atbild, jo šie skaitļi ir saskaņā ar mūsu metodoloģiju nav būtiski. Un tas izraisa jautājumu, kā ievies novatoris pieejas revizijas palāca darbā un arī komisijas auditoru darbā, lai precīzāk apjaust, kas reāli notiek uzdevu šo jautājumu mūsu auditoriem. Un atbildot jautājumu, kas notiek šajā Eiropas politikas jomā, saņemu pavisam vienkārši atbildi. Desmit M mūsu visa piektā sadaļas audita darījumi nozīmē 77% no visām aplēsēm kļūdas ziņā. Tas nozīmē, ka no 5,6% tiem eh, tas skar tikai desmit gadījums, un no šiem gadījumiem divi gadījumi ir tādi, ka mēs jau iepriekš varam salos, savost, ka kaut kas nav labi, tad mēs sazinājāmies ar Olofu šajās jautājumos, bet galvenā problēma saistīta ar izmaksu deklarācijām. Un ir arī problēmas ar personāla izmaksām, kas tika iekļauts programmās. Piemēram, ļoti bieži sastopam kļūda ir tā, ka konsultāti tik, tiek uzņemti, pieņemti darbā dažādu konkrētu projektu īstenošanai, bet vai šie konsultanti ir pastāvīgie darbinieki, kas izmaksā mazāk, vai arī uh, īpaši pieaicinātie konsultanti. Un tas ir pretstatā noteikumiem. Jūs nevarat uh, pieņemt darbā ārējos konsultantus. Bet ja jūs uzdot jautājumu, kāpēc kļūdas pastāv, tad 77% kļūdu gadījumu mēs pavisam precīzi varam identificēt, kuri gadījumi izraisīja šīs kļūdas. Un tas man novad pie nākošā slaida, ka mēs neredzam mežais kokiem, ka mēs fokusējamies uz noteikumiem, pārbaudām to izpildu, mēs cenšamies būt ļoti precīzi noteikumu izpildes ziņā, bet tad rodas jautājums par apvāršanu 2020 modeļa grānta vienošanās. Ja es runāju ar zinātniekiem, tad viņi saka, ka modeļa grānta vienošanās ir apmēram 700 lapspušu gara, un mēģiniet uh, šis, šis līgums 700 lapspušu garš, un mēģiniet to īstenot, kad jūs īstenojat zinātnisku darbu, un jums ir sarežģīts starptautisks projekts, mēģiniet nu to īstenot. Un tad, protams, problēma ir neusticēšanās. Tā ir daļa no audita sistēmas. Ja jūs atkāpjaties no noteikumiem, tad jūs tur aizdomās par kāptu, krāpniecību. Un tas man novod pie šādiem novērojumiem. Kāpēc? Kāpēc eh, labums saņēmēji neizpild prasības? Tās mums diskusijas bija ar komisāru Vedas un arī ar komisāru Georgievu, ar komisijas personālu darbiniekiem. Uh, apvārs 2020 un 7. ietver programmas uh, labumu saņēmējiem, kāpēc tad viņi nepilda prasības. Daži nevēlas izpildīt prasības. Tādu cilvēku pēc tam nedaudz, taču viņi nevēlas, bet daudz vairāk ir tādi, kas nevar šīs prasības izpildīt aiziņā, ka viņi kļūdās, taču viņi to nav darījuši apzināti. Un tad šajā jomā ir nepieciešams novatorisms. Novatorisms revizijas jomā, audit jomā, pieeja, kas balstās uz uzticēšanos, tā ir būtiska. Daudz cilvēku saka, mēs esam profesionāli, mēs nevēlamies pieļaut jebkādas kļūdas. Mums ir vajadzīga arī juridiskā noteiktība tā ziņā, ka ja es iestājos programmā, tad man ir izmaksas un es sagaidu, ka manu izmaksu deklarāciju komisija pieņems, bet ja ir problēmas, tad tas reāli apdraud mūsu darbu. Tāpēc svarīgi ir tas, ka labumu guvēji var mācīties no kļūdām, komisija var mācīties no kļūdām, un arī septītā ietver programmu un apvārsnes 2020 arī var mācīties no tā, varbūt tad mācību bloks var turpināties. Viens no svarīgākiem jautājumiem šeit ir tas, ka šī izdevuma atmaksas sistēma ir vairāk pakļauta kļūdām. Un mācība revīzijas palātē ir tā, ka apmaksas izdevuma apmaksas sistēma kur ir personīgie izdevumi tā tālāk, ir pakļauta lielam kļūdu skaitam. Un tāda kā standartizēto summu pieeja varētu būt vienkāršāka. Bet tad rodas jautājums, vai apvārsni 2020 mērķus un tiesības uz izmaksām var uh, sasaistīt ar šo juridisko sistēmu. Nelēma ir tā, ka mums ir daudz līmeņa revīzijas struktūra. Tā sākas ar universitātes līmeni vai ar universitāšu grupu līmeni. Viņiem ir savi auditori komisija, ir savi auditori, revīzijas palātā ir savi auditori. Un katrs no viņiem pilda savu lomu pirmajā, otrajā, trešajā gadā. Un vai viņi īsteno noteikumus tādā pašā veidā, vai par to notiek diskusijas. Mēs zinām, ka komisija ir panākusi ievērojumu progresu, ieviešot šo atbalsta centru, kas sniedz atbalstu labam guvējiem, skaidrot viņiem noteikumus, nodrošinot vienotu izpratni. Tas ir svarīgi. Un te ir ilustrācija. Tas ir piemērs no Francijas. Tā ir schēma, eh, cik uh, attiecināms ir personīgās izmaksas. No vienas puses šī schēma ir ļoti skaidra, bet no otras puses jūs varat iedomāties, cik daudz strīdu te var būt, vai dodos pa kreisi, vai pa labi, vai zemāk līmenī šai schēmā. Un jūs redzat, ka tāds ir sekas sarežģītiem noteikumiem. Un tas man noled vēl pie šīs, šīs schēmas. Te runa par juridisko noteiktību tiešajām izmaksām, netiešajām izmaksām, jo Afārs 2020 ietvaros ir uzlabojums taiziņā, ka labuma guvēji var deklarēt netiešās izmaksas līdz 25% apjomā, tas ir standarta summa, un tiešās izmaksas pamatojas uz viņu deklarāciju. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka sistēmā ir saspīlējums taiziņā, ka jūs varat maksimiz, maksimizēt, palielināt savu finansējumu, iekļaušot iekļaujot pēc iespējas vairāk tiešās izmaksas un samazinot netiešo izmaksu apjomu. Un tad vēl ir sadaļa attiecināmajām izmaksām, kas tiek izmantots konkrētā a, projektā elektrība iekšējā pakalpojumu reģistrēšana. Un tad jautājums, vai jums vajag atsevišķu uh, rēķinu šī pakalpojuma daļai, tad te atkal ir iespējama pārpratuma, dažādas interpretācijas, un tas var arī izraisīt kļūdas. Tātad tā, tā ir tikai ilustrācija tam, kas var noteikt, un tas man novad pie manas ievadrunas noslēguma. Kādas ir jūsu iespējas sistēmas uzlabošanā? Ir trīs ļoti svarīgi jautājumi finanšu regulas pārskatīšana, vidustermiņa, daudzgad finanšu schēmas vidustermiņa pārskats un arī horizonta, ja apārs 2020 vidustermiņa izvērtējums. Un tas man novad pie nākošās lietas. Un tas bija arī mans izaicinājums ar komisāru Vedes un komisāri Georgievu. Es teicu viņam tā, kas ir audita pamats. Dāmas un kungi, audita pamats ir veselais saprāts. Ja jūs jautājat uh, auditoram, kas ir viņa darbības pamats, viņš teiks veselais saprāts. Un tas ir jāizstrādā noteikumos, un nākošais solis ir noteikumu ievērošana. Mēs tos ievērojam ļoti strikti, piemēram, ļoti strikti. Tas ir labs darbs, tāds izsmalcināts un jūs varat konkrēti pārvaldīt, kā tiek tērēt līdzekļi, un par to jūs arī nesat atbildību. Taču beig beigās vienmēr rodas jautājums, vai tas, ko mēs darām, ir pamatojums ar veselo saprātu, un es arī esmu komisāram Redas un komisārai Georgievai skaidru uzdevis jautājumu, vai, ja mēs izs, ar, izcinājām auditu dažādās politikas jomās, vai varētu sacīt, ka tas atbilst veselēm saprātam? Jo tas ir galvenais jautājums, ko sev uzdot arī Eiropas pilsoņi. Vai tas atbilst veselēm saprātam? Un tam mums jāpievērš lielāka uzmanība, arī komisija to cenšas, tad jāskatās uz rezultātā vietā kā uz atbilsmi. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un vienmēr ir pastāv atvērtība veseliem saprātām. Tātad mans laipnas ierosinājums ir šāds. Lūdzu, finanšu regulā ieviesiet nulto pāntu, lai ko jūs lasītu šajā finanšu regulā, lūdzu, vienmēr izmantojiet veselu saprātu. Un tad bija komisijas komentārs, nu, veselais saprāts nemaz nav tik plaši sastopams, vai arī rodas tā juridisks dabas jautājums piemērojat veselo saprātu, kāda ir jūsu kritērija. Un tad man rodas iespējas, ka daži labi nesaprot, ko nozīmē veselais saprāts. Lielas paldies par uzmanību. Jā, paldies. Paldies par eh, dziļajām pārdomām par šo tēmatu. Šeit nav runa tikai par eh, tehniskām detaļām, bet eh, par ļoti svarīgiem jautājumiem. Uh, kā panākt rezultāts no Eiropas Savienības budžeta, un vēlos arī papildināt ar tehnisko informāciju. Eiropas revīzijas palāts 2015. Eh, gada ziņojums tika publiskots pirms mēneša, tātad pavisam jauns. Runājot par to, kā budžets eh, tiek eh, pildīts, kļūdas maksājumos, dažādu grantu schēmu efektivitāte, tie ir visbūtiskākie jautājumi kā panākt rezultātus no Eiropas Savienības budžeta, kā jūs pamatot sakat, vai ir loģiski, tā jūs uzdodat vispārīgi jautājumu ap, attiecībā uz apvāršanu 2020 eh, pamatprogrammu, tur mm, tie ir ļoti labi piemēri, tad piektā nodaļa - konkurētspēja, izaugsme un nodarbinātība. Eh, tur ir daudz itra kompetenču aptvērts. Eh, Kopernikus, CEF apvārsni 2020, tā kā mēs noteikti esam interesēti diskutēt par šo jautājumu. Ēler kungs, EPP grupas vārā pirmais, lūdzu. Jā, paldies. Vēlētos pateikt eh, paldies, ne tikai tāpēc, ka tā ir pieņemts darīt, bet tāpēc, ka jūs esat atvēruši jaunu sadaļu sadarbībā starp Eiropas parlamentu un, padu, un uh, E, revīzijas palātu. Jūs pats to nepieminējāt, bet es vēlos norādīt to, ko jūs e, rakstat par Eiropas e, tehnoloģiju institūtu, kas jau īstenošanas laikā ļauj mums mainīt lietas procesā, tas daudziem atviegloja darbu, tā skaitā arī komisijai. Bet ir dažas lietas, ko es vēlos uh, pieminēti, tīpaši attiecībā uz sadarbību starp parlamentu un revīzijas palātu. Revīzijas palāta eh, agrāk eh, bija tā, ka eh, mēs un komisija sēdējām pie sienas, redzējām ēnu, un tad šī ēna tika definēta kā revīzijas palāta. Mēs neskatījāmies uz pašu revīzijas palātu tiešā veidā, bet gan tikai uz viņu ēnu sienas. Tā tā tēlēns salīdzinājums. Tad, eh, kāpēc eh, mēs kaut ko grozījām, mums bija pieņēmumi par to, ko revīzijas palāta bija domājusi. Un eh, par nodalījumu starp uzdevumiem, kas ir parlamentam un revīzijas palātai, es aicinātu nākamajā periodā uh, ciešāk sadarboties. Runājot par vienkāršošanu apvārsni 2020, pirmkārt jau tie ir uzdevums komisijai. Jo komisija daudz brīvāk var tērēt līdzekļus. Es nepaziņoju šeit, ka tas būtu komisijas uh, pamatmērķis, bet tad varat teikt, jo tad mums nebūs problēmas ar revīzijas palātu. Tāda bija bieži vien atbilde, bet tas nevar būt mērķis pats par sevi, ka iestāde uh, domā, kā rīkoties tikai tāpēc, lai izvairītos no problēmām ar revīzijas palātu. Ir jāatrod risinājums, kas ir eh, balstīts uz veselo saprātu. Tagad par konkrētām lietām. Sistēmiski ir interesanti, ka mēs no vienas puses diskutējam vienmēr par izmaksu modeļiem, un tad dažos ga eh, retākos gadījumos ir anglosakšu um, eh, cēnu modeļi, kur mēs ar kopīgu maksājumu e, veicam iepirkumu un saņemam pakalpojumu. Tad no vienas puses ir ļoti sarežģīta norēķina sistēma, un, un no otras puses ir tik vienkāršs risinājums, kā Bībelē minēts. Par konkrētu pakalpojumu vienu lielu maksājumu summu un nu viss. Šīs divas lietas, šie divi ekstrēmi nav savā starpā saistīti uz galējības. Un līdz ar to arī jautājums pēdējā reizē bija tāds, ka mūsu skaitļi ir zināmi, ka vidējam slānim, e, lai piedalītos apvāršana 2020 uzaicinājumos iesniegt priešlikumus, Tad eh, šeit nebija eh, jautājums par to, vai viņi eh, akceptē to, vai vilšanās, bet tie, kas ir pieteikušies, bet ne, nesaņēma atbalstu Viņi pašam procesam iztērēja trešdaļu no tā, ko, no tā atbalsta, ko mēs viņiem vispār sniedzam. Tas nozīmē, ka piedalīties ir ļoti dārgi šajās eh, programmās, pat pieteikties, un ja vēl nesaņem atbalstu, tas tiešām ir ļoti dārgi. Un eh, tas ir, ja šie skaitļi tiešām atbilst patiesībai, tas tiešām tad trešdaļu no tā, ko mēs sadalam, kas Tas e, sēdz tikai izmaksas, e, lai pieteiktos programmā. Tas ir katastrof, katastrofāla situācija e, MVU un ekonomiski tas vienkārši ir nepamatot. Jūs arī sacījāt, ka tīri loģiski nevar būt tā, ka paskatoties grāmatvedības sistēmas uzskaits, tad vi, vienlīdzīgos projektos par vienu to pašu Eh, darbu ir trīs dažādas gramatiskās uzskaitas sistēmas. Eh, nacionālā eh, līmenī bilancē mums šie projekti ir pilnīgi atšķirīgi ierakstīti nekā Eiropā, Eiropas līmenī. Un tad mums ir jāuzdod jautājums, vai tas vispār ir pamatoti, ka mums ir divi lieli avoti pētniecības finansēšanai Eiropā. Un tad mums jāpasaka, ka tas, kā notiek norēķina nacionāla līmenī, mums nav pieņemami. Tad mums ir vajadzīga savu sistēmu. Galvenais pretarguments bija tāds, ka Somijā norēķini par projektu varētu būt uh, izdevīgāk nekā Vācijā. Bet arī ekonomiski, tautsemnieciski jāskatās, vai šī atšķirība ir pietiekami vērā ņemama un pamatota, vai mums nevajadzētu apsvērt to, ka ja mums ir nacionālās norēķina sistēmas un strādājam pie vienādiem projektiem ar vienādām iestādēm, vai tiešām ir loģiski šādā gadījumā izmantot divas atšķirīgas sistēmas? Vai mēs neusticamies nacionālām uh, norēķina sistēmām? Un tiešām ir nepieciešama milzīga uh, ņemšanās ar atsevišķu sistēmu Eiropai, jo uz šo jautājumu ir jāatrod atbildi, jo savādāk mums būs atkal kaut kāda pielāgošanās, vienkāršošana vai vēl kaut kas tāds. Bet ja dokumenti vienkāršošanai, ko komisija un parlaments ir sagatavojuši, tur jau pār pa tūkstos lapusēm, un es nepārspīlēju, tad vienkāršošana. Uh, nozīmē, ka atkal tiks sarežģīta nākamā programma. Šeit ir jāatbild uz jautājumu, vai ir pamatoti izmantot atšķirīgas norēķina sistēmas nacionālā un Eiropas līmenī. Un arī personīgi vēlos jums sacīt ar Buzekungu mēs pie sestās un septītās pamata programmas un uh, strādājām un vēl tagad ar apvārsni, jūs esat pirmais, kurš vispār uzsāk šo diskusiju. Un es domāju, ka mums ir jāņem vērā tas, ko jūs sacījāt, ka mums ir jāatbild vispirms uz pamat jautājumiem, jo savādāk mums atkal būs 700 lapspusēm vienkāršošanas priekšlikumu. Paldies! Uh, thank you. Jā, paldies. E, noslēgums e, runai bija negaidīts. Bet, nu, ļoti tuvu patiesībai, protams. Nākamais ir Šons Kelijs. Paldies! Paldies runātājiem par e, skaidro viedokli par šiem jautājumiem. Viņš sacīja, ka daži atbalsta saņēmēji e, neizpilda prasības. Un viņš pats sacīja, daži e, to e, tīri apzināti darījuši. Es vēlētos noskaidrot. Šie atbalsta saņēmēji, vai viņi pirmo reizi neizpild prasības, ja tas ir kaut kas tāds, kas atkārtojas regulāri, un kādi pasākumi ir veikti bija attiecībā uz šo jautājumu pagātnē, un ja runā ir par atkārtotiem gadījumiem, kādas pretsankcijas vai pretpasākums jūs vēlētos redzēt? Jo, manuprāt, tas nav pieņemam, ka līdzekļi tiek piešķirt no Eiropas Savienības, dažādām struktūrām, kuras apzināti krāpjas, un viņam par to nekas nav. Tas vienkārši ir apvainojums. Un vienkārši nepieņemam rīcību pat par sevi. Nekad neesmu dzirdējis, ka e, veselais saprāts kā jēdziens tiek izmantots tik bieži Eiropas parlamentā, un es šeit diezgan sen esmu. Bet piekrītu kolēģim Ēleram kurš eh, norādīja eh, par atšķirīgām eh, grāmatvedības uzskaits sistēmām, kas tiek izmantots, un tas man arī neliekas īpaši balstīts uz veselo saprātu. Varbūt jūs varat mums minēt kaut kāds joms, kur varētu vairāk izmantot veselo saprātu. Vienu jau minēja Ēlēr kungs, bet kāpēc mēs to nedaram? Par to nav vērts runāt, jo tas nav noticis varbūt eh, viens nakts laikā. Tas notiek jau ilgu laiku. Nu, laiks rīkoties, manuprāt. Un mēs labprāt dzirdētu jūsu versiju par to. Paldies, kolēģi! Kohliček kungs. Es atvainojos, Kudričkas kundze, saka priekšsarētājs. Not the same. <laughs> Mr. Kohliček. And... Kohličeka kungs un Kudričkas kundze nav viena un tā pati persona, protams. Es runāšu poliski. Manuprāt, ir nepieciešams izmantot inovatīvas revīzijas, un tas ir ļoti svarīgi, bet kas īstenībā ir vēl svarīgāk, ir izmantot inovatīvu rīcību no Eiropas komisijas puses, lai notiktu šī minētā vienkāršošana. Ja līgums ir uz 700 lapspusēm, uh, granta līgums, tad rodas iespējas, ka šo grantu var iegūt tikai tad, ja šim mērķim tiek piesaistīta atsevišķi ekspertu uzņēmumi. Nu, atcīmredzot, šie ekspertu konsultanti lielu naudu pelna ar to. Tas nozīmē liels papildu izmaksas e, pētniecības iestādēm, lai sagatavotu projektu. Un tad ir liels risks, ka pašas formalitātes kļūst par galveno iemeslu noraidīt eh, grāntu pieteikumu. Vai jūs esat eh, konstatējuši, cik daudz gadījumos eh, grantu piešķiršana ir noraidīta, balstoties uz formālām, formāliem iemesliem? Jo šajā gadījumā izcilība un zinātniskā kvalitāte kļūst mazāk būtiska salīdzinot ar eh, kaut kādu formālu prasību iz, atbilstību. Vai jums ir šāda informācija, cik daudz pieteikumu ir eh, formāla iemesla dēļ um, noraidīti? Vai vēl kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu. Bierings kundze. Paldies! Paldies par sniegto skaidrojumu. Man ir eh, daži jautājumi. Jūsu ziņojumā minēts, ka komisija paredzējusi sistēmu sinerģiju konstatēšanai starp apvārsni 2020 un Eiropas struktūru un investīciju fondiem. Tomēr pirmā apvāršana 2020 uzraudzības ziņojums satur ļoti ierobežotu informāciju par šādām sinerģijām. Uh, Komisija plāno veikt detalizētu izvērtēšanu par fonda līdzekļu koordinēšanu, apvēršana 2020 eh, starposums ziņojumā, kur publicēs 2018. gadā. Vai jums šķiet, ka tas eh, ļaus eh, iegūt pietiekam laiku, lai reaģētu uz kaut kādām neatbilstībām? Tālāk, ceturtajā sadaļā ziņojumā jūs norādāt uz 4,4% kļūdu attiecībā uz transakcijām. Cik sekmīgi ir atgūtas nepamatot samaksātās summas un kāda ir situācija salīdzinājumā ar citiem fondiem? Un vai stingrāka eksante eh, kontrole projektiem palīdzētu Eh, atrisināt šo problēmu. Vai arī apvāršana 2020 gadījumā atlīdzības jautājums rada problēmas, jeb eh, varbūt šeit varētu, vajadzētu ieviest vienkāršotas noteikumus. Ziņojumā ir minēts, ka dažādas īstenošanas iestādes gr ar grūtībām nonāk pie vienota viedokļa par to, kā īstenot revīzijas ieteikumus neat, eh, neatiecināmo izmaksu atgūšanas pasākums? Vai ir iespējams nodrošināt konsekvenci uh, līdzekļu atgūšanā? Un pēdējais jautājums. Ziņojumā eh, pozitīvi tiek eh, vērtēta komisijas izveidota pētniecības uzraudzības centra un eksposta revīzijas stratēģiju apvārsnim 2027. pamatpētniecības programmai. Tomēr jūs norādāt, ka Eiropas e, Inovāciju un Tehnoloģiju institūts, kas, apsaimnie, kas pārvaldīs vairāk kā 2 miljārdus eiro, nav iekļauta e, uzraudzības un kontrolas struktūrās. Vai ir paredzēts, ka institūts tiks iekļauts kontrolas ietvarā? un kāpēc tas nav izdarīts līdz šim. Paldies! Paldies! Ēler kungs! Man ir daži papildi jautājumi. Tādi struktūrāli jautājumi. Tas, kā jūs, nu, tas, kā revīzijas palāta ir sagatavojuši revīzijas eh, pagātnē, balstījās uz noteikumiem un vairāk vai mazāk uz eh, naudas piešķiršanas un eh, tērēšanas principiem. Bet apvāršana 2020 gadījumā daudz lielāks uzsvars ir eh, likts uz revīziju, kas balstīta uz rezultātu pārbaudi. Jautājums, cik lielā mērā tas atspoguļojas komisijas veiktajās revīzijās, jo cik man zināms, revīzijas sistēma kā tāda uh, praktiski attiecas uz pagātnes pieeju, bet uz rezultātiem orientētā daļa, kas šobrīd ir arī tiesiskajā uh, pamatā iekļauta, struktūrāli atspoguļojas uh, gan revizoru, revidentu uh, izvēlē, gan arī pi pirmo reizi veicot revīziju EIT, kur tiek izmaksu modelis pārbaudīts. Un tieši uh, attiecībā uz rezultātu sasniegšanu. Tātad, kā jums liekas attiecībā uz vidējā posma pārskatīšanu daudzgad finanšu schēmai un konkrēti uz apvārsni 2020 tieši šajā aspektā? Vai struktūrāli mēs vispār esam spējīgi nonākt pie tiem skaitļiem, kas ir nepieciešami un kas eh, faktiski ir iekļauti tiesību aktā? Un es vēlētos arī pajautāt jums šādu lietu. Ja jums ir sistēma, kā tā pagātnē ir bijusi par dalību, dalības noteikumiem, tad tas arī lielā mērā nosaka, kā jūs veicat grāmatvedības uzskaiti un revīzijas. Bet arī tas ir principiāli saistīts ar um, izmaksām, piemēram, uh, pilnu izmaksu modelis bija atbilde uz to, kāds ir e, infrastruktūras piešķīrums modelis un ka e, nauda tiek piešķirta um, projektiem. Bet e, atkārtot investīciju jautājums nebija iekļauts. Līdz ar to pilnu izmaksu modelis bija kā atspoguļojums šai pieeja. Tad mēs it kā atgriezāmies pagātnē pie daudz vienkāršākiem jautājumiem, kur tiek piešķirta vienota summa vai fiksētajām izmaksām summas, bet jautājums ir daudz principiālāks. Vai šie noteikumi eh, ir veidoti balstoties tikai uz nepieciešamību pārbaudīt, vai šie līdzekļi nav nepamatot iztērēt, vai arī tomēr balstīt uz pārbaudi, vai ir sasniegt rezultāti. Es domāju, ka ir svarīgi atbildēt uz šiem jautājumiem, pirms mēs veidojam jaunas struktūras daudzgadu finanšu schēmas ietvaros. Paldies, un arī no manas puses viens jautājums. Jūs daļēji jau par to runājāt, bet varbūt varat precizēt. Runa ir par Eh, pārvaldības kvalitāti eh, attiecībā uz projektiem, projektu vadības kvalitāti. Eh, jo vairāk no viņiem, tīpaši, ja tie vienā jomā ir tos pārvalda Eiropas komisija apvārsni 2020 ietvaros vai 7. pamatprogrammas ietvaros, un dažas no tiem pārvalda dalību valstis, jo tie ir infrastruktūras projekti, bet temats ir ļoti līdzīgs. Vai jūs atstra, e, atklājāt arī atšķirību pārvaldības izteiksmē? Varbūt jūs varat mums kaut ko vairāk par to pateikt attiecībā uz pārvaldības efektivitāti, piemēram, dalību valstīs un Eiropas komisijā. Un tagad došu vārdu uh, e, Grovs ģenerāldirektorātu uh, e, pārstāvim Patrikam Čēldam. Lūdzu. Viņš izteiksies Eiropas komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu um, pētniecības un novatoriskuma ģenerāldirektorāta um, direktora vietnieks, tāpēc es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka var piedalīties šajās sarunās. Es gribētu pateikties jums par to, ka esat norganizējuši šīs uh, diskusijas īstajā laikā. Uzskatu, ka ir būtiski, lai šāda komiteja interesētos arī par finanšu kontrolas jautājumiem. Uh, un par mūsu programmas vadību. Mums ir īpašs ģenerāldirektorāts, kurš atbildīgs par izaugsmi, tātad um, DG Grow. Mēs esam pētniecības un novatoriskumu ģenerāldirektorāts, bet mēs, protams, arī vēlamies sasniegt Junkera kunga mērķus izaugsmē un nodarbinātībai, un uzskatām, ka mūsu programma dod savu iekultījumu šajā jomā. Tātad Vispirms es vēlētos norādīt, ka esam ļoti cieši sadarbojušies ar eh, mm, revīzijas palātu, un mēs apsveicam šo eh, virzienu, kādā ieta ziņojumi secināmi, jo īpaši uzskatām, ka piektā nodaļa, kas ir šo diskusiju centrālajā punktā, ir ļoti līdzsvarots uh, iz, vērtējums par uzlabojumiem, ko mēs esam ieviesuši apāršņa 2020 eh, programmā, salīdzinot ar septīto pamatprogrammu. Tas pats attiecas arī uz šī atbalsta veidošanu tā, lai mēs savestu kopā visus ģenerāldirektorātus, iestādes un aģentūras, kas ir iesaistītas apāršņa 2020 īstenošanā. Uh, Tas ir radījis daudz lielāku saskaņotību, un mēs ceram, ka tas ir arī uzlabojis šīs sistēmas darbību. Ir, piemēram, arī jaunas IT sistēmas, kas ir draudzīgākas lietotājiem. Mēs priecājamies par tiesas secinājumiem, akceptējam rekomendācijas un labprāt sadarbosimies ar tiesu un ar Eiropas parlamentu, ņemot vērā uh, to, kā varētu to visu virzīt uz priekšu. Uh, Šīs dienas diskusijās parādījās divi svarīgi punkti. Pirmkārt, tas, ka mums vajadzētu virzīties uz priekšu e, vienkāršošanas ziņā. Es zinu, ka tas attiecas arī uz mm, komisāra Meldašā vēlmēm. Un mūsu ģenerāldirektorātā mm, mēs paši brīžiem esam pārsteigti par e, to, cik sarežģīti ir noteikumi. Uh, Šīs slavenās 700 lapas, īsnībā šeit ir iekļauti visi detalizētie skaidrojumi. Ehm, naudas piešķiršanas līgums, ko mēs slēdzam ar saņēmējiem, kā tāds ir daudz mazāks dokuments, bet jebkurā gadījumā dokumentu ir ļoti daudz. Ehm, šīs detaļas, kas ir iekļautas dokumentos, tas netiek darīts tāpēc, ka mums patiktu radīt arvien garākus dokumentus. Uh, Tad, kad rodas jautājumi, kurus uzdod saņēmēji vai citas iesaistītās puses, mēs cenšamies sniegt skaidras atbildes. Mēs vēlamies e, nodrošināt, lai vadlīnijās būtu atrodama visa vajadzīgā informācija. Taču man ir jāatzīst, ka, ja mēs varētu atrast vienkāršāku veidu nākamajā pamatprogrammā, nākamajos dalības noteikumos, nu tad tas būtu um, noteikti atbalstāms. Nākamais un varbūt pat vēl svarīgākais ir tas, ka ir jāpanāk uh, līdzsvars. Mums ir jādomā par to, kā mēs varētu mm, pārvaldīt uh, šos grantus. Tāpat arī ir jādomā par mm, gala rezultātiem. Tāpēc, tieši tāpēc es gribētu atsaukties uz vicepriekšādātājs Georgievas uh, darba kārtību. Arī Modeša kungs strādā pie pētniecības un novatoriskuma programmām. Uh, Tātad mums galvenais būtu likt uzsvaru uz rezultātiem. Šeit pats svarīgākais būtu strādāt kopā ar visiem iesaistītajiem. Vajadzētu nodrošināt to, lai mēs atrastu daudz efektīvāku veidu, kā um, domāt par um, rezultātiem, ko mēs vēlamies sasniegt. Mums nevajadzētu iet ar vien dziļākā kontrolē, domājot par to, kā šīs procedūras veicināt. Uzskatu, ka pats svarīgākais, kas ir iekļauts šī, šī gada revīzijas palātas ziņojumā, ir tas, ka a, kļūdas likmes, ko viņi ir atriduši attiecībā uz programmām, uz tiesībām saņemt um, naudu, tad, tad šeit šīs atrastās kļūdas ir daudz zemākas nekā tradicionālajā sistēmā, kur mēs nērām uh, visus šos procesus. Tātad mums ir jāsadarbojas gan ar šo komiteju, gan arī kontu komiteju, un tad es domāju, ka mēs varēsim panākt ļoti labu progresu. Esmu entuziasts. Tagad varbūt vēl pāris jautājumi. Paralēlās grāmatvedības sistēmas. Šeit mēs absolūti piekrītam, jo vairāk mēs ļausim saņēmējiem izmantot savas iekšējās vai nacionālās grāmatvedības sistēmas, jo labāk. Mēs virzāmies šajā virzienā. Mēs redzam, ka ir arī universitāšu pētījumi, kas parāda, ka arvien vairāk saņēmēju izmanto savas sistēmas. Mēs strādājam pie dažiem grozījumiem īstenošanas noteikumos un cerams, ka mēs varēsim vēl pavirzīties uz priekšu. Tāpēc arī piekrītu Ēlera kungam. Tas ir svarīgs punkts. Mums ir jādomā par mm, tādu veselo saprātu. Šeit pievienojas Breninkmeira kungam. Tagad par sinerģiju starp struktūrālajiem fondiem apvārsni 2020 un dažādajiem vadības stiliem. Priekšsādātāji, jūs pareizi norādījāt uz izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies, proti atbildība par uh, piešķīrumu un apvāršana 2020 menedžēšanu tiek veikta tādā centralizētā veidā, kamēr lēmumu pieņemšana pār struktūru fondu īstenošanu ir pašvaldību reģionālo spēlētāju rokās dalībvalstīs. Taču tas neliedz mums aktīvi darboties arī šajā jomā. Modeškungs sadarbojas ar saviem kolēģiem un viņš ir panācis labu progresu eh, attiecībā uz izcilības zīmogiem. Tātad te ir runa par to, ka projekts ir sasniedzis vajadzīgos standartus, lai saņemtu apvāršņu 2020 finansējumu. Diemžēl naudas trūkst, un šī problēma arī parādījās eh, diskusijās. Mēs nevaram nodrošināt šo vajadzīgo finansējumu. Tātad te ir runa par tādu automātisku zīmogu, ko uzliek struktūrēto fondu projektiem, lai pateiktu, ka šis projekts ir sasniedzis vajadzīgos standartus. Jebkurā gadījumā mēs noteikti piedalāmies arī vidustermiņa izvērtējumā attiecībā uz apmārsni 2020, un mēs skatīsimies, vai mēs varētu pavirzīties uz priekšu arī attiecībā uz nākamo pamatprogrammu. Šķiet, ka tika uzdots arī jautājums, kā mēs nodrošināsim konsekvenciju. mm, attiecībā uz līdzekļu atgūšanu, attiecībā uz revīzijas ziņojumiem. Šeit mēs mēģinām panākt līdzsvaru. No vienas puses tātad atbildīgās amatpersonas pieņem lēmumus par to, kā šī nauda tiek pārvaldīta, un te ir vajadzīga labāka saskaņošana un centralizācija. Gribētu norādīt, ka kopējā atbalsta centrā izveida un arī kopējās revīzijas izveide ir ļāvusi mums iet pareizajā virzienā. Jebkurā gadījumā mums vēl ir jādomā par šiem jautājumiem. Taisnība, ka Eiropas Tehnoloģija institūts nav ietverts CSC, taču tas nenozīmē, ka uh, šim centram nebūtu savas kontrolas sistēmas un finanšu menedžmenta režīma. To pierāda arī pēdējais tiesas ziņojums. Citi kolēģi ir atbildīgi par šiem jautājumiem un cerams, ka viņi varēs paskatīties, kas īsti notiek. Šķiet, ka esmu aptvēris lielāko daļu no jautājumiem. Man ir jautājums Kelī kungam. Tad, ko mēs darām, ja Eh, kaut kas tiek darīts nepareizi. Nu, šeit gribētu norādīt, ka mums nav vispār nekādas iecietības attiecībā uz krāpšanu. Breninkmēja ir kungs norādīja, ka, eh, ja tas ir pamatoti, tad ir vairākas lietas, kas tiek nodotas Olaf vai tiesai. Mēs arī vēršamies pie Olaf, ja parādās eh, kaut kādi krāpšanas gadījumi mūsu pašu revīzijās. Olaf veic savas pārbaudas ļoti rūpīgi un ja tiek atklāta krāpšana, tad šīs lietas tiek nodotas dalību valstu tiesu iestādēm, lai tās attiecīgi rīkotos un sodītu šādu uzvedību. Kā jau kolēģi zinās, komisijā ir sistēma, kur cilvēki, kas neievēro mūsu noteikumus vai arī krāpjas, var tikt izslēgti no tālākas finansējuma piešķiršanas. Domāju, ka mēs eh, ļoti strikti nodrošinām to, lai eh, krāpšana vai arī mm, tīša mm, ļaunprātīga rīcība tiktu sodīta. Tā, lai uh, Eiropas Savienības finansiālās intereses tiktu aizsargātas. Noslēgumā par uh, zemajiem rezultātiem un arī smagu administratīvo slogu un zemo dalību pieteikumu gatavošanā, mēs par to domājam. Esam arvien vairāk ieviesuši divu pakāpju posmus pieteikumu iesniegšanai. Pirmajā posmā tiek iesniegta vienkāršota ideja, tāda mēs atlasām daudz mazāku pieteicēju skaitu, kas sagatavo visus vajadzīgos dokumentus. Līdz ar to šis lielais sloks tiek samazināts. Diemžēl tas mazliet aizkavē procesu, tāpēc, ka ir šie divi posmi. Bet šādas idejas mums šķiet ļoti būtiskas. Mēs vēlamies uzlabot šos aspektus nākamajā pamatprogrammā. Paldies! Tagad gribētu aicināt mūsu viesi atbildēt uz jautājumiem, kas tika uzdoti. Paldies, Buzeka kungs, par to, ka vēlreiz devāt man vārdu. Esmu ārkārtīgi pateicīgs par um, Patrika Čālda atbildēm. Man, kā revidentam, ir uh, jādomā par to, vai komisijas atbildes ir pareizas. Un man ir jāsaka, ka, uh, manuprāt, šīs atbildes bija gandrīz pareizas, un es nevaru šeit uh, neko piebilst. Tas arī atvieglo manu pienākumu. Uh, Es gribētu pievērsties uh, vairākiem svarīgākiem punktiem, kas parādījās šajās diskusijās. Manuprāt, šīs debatas ir ļoti labas, jo tās var uzlabot pētniecības un novatoriskuma fondu izmantošanu. Ēlerkungs, jūs norādījāt uz to, ka ir vajadzīga sadarbība starp tiesu un parlamentu. Uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti būtisks. Tādā nozīmē, ka mēs varam sniegt uh, būtisko informāciju, kas ir vajadzīga politikas veidošanā. Jūs un arī Petriks Čēlts pieminējāt to, ka ir jāliek uzsvers uz rezultātiem un uh, nemainīgajām likmēm. Varbūt tas arī būtu uzlabojums. Tāpat arī es uzskatu, ka, ja tiek noteikti šī nemainīgā likme, tad varbūt parādās atšķirības starp reālajām izmaksām un likmi, taču no otras puses var parādīties arī darījuma izmaksas. Un darījuma izmaksas saņēmējiem, kas netiek līdz ar to pietiekami labi iztērētas. Te uh, pievēršos jūs ost, otrajam novērojumam. Nemēģināšu izrunāt eh, poļu deputāts vārdu, bet eh, arī Ēlera kungs pie, pie, pieminēja līdzīgu punktu. Uzskatu, ka šīs nemainīgās likmes arī varētu būt būtiskas eh, revīzijas palātas ziņojumam. Mēs varētu līdz ar to norādīt, ka šie jautājumi ir ļoti sarežģīti un ir Jāsaprot, ka arī konsultantu firmām ir dažādas izmaksas, gatavojot programmas, kas tiek iesniegtas komisijai. Tas nozīmē, ka to vajadzētu papētīt. Pētriks Čelts arī nāca klajā ar novērojumiem par dalībvalstu grāmatvedības sistēmu izmantošanu. Revīzijas palātā notiek diskusijas par vienoto informācijas un revīziju sistēmu. Mēs uh, veicām auditu par EIT. Es viesojos daudzos kiks projektos, un visi vēlas uh, tikai vienu revīziju, kas aptvertu pilnīgi visus aspektus, Neviens nevēlas, lai būtu divas, trīs vai vairāk revīzijas. Kelīkungs. Jautājums par atkārtošanos. Pētrika Čautkungs arī par to runāja. Varu piebilst, ka revīzijas palātā mēs apmācām revidentus precīzāk identificēt jautājumus, kas ir būtiski Olaf. Mēs sniedzam atskaitas ne tikai OLAF, bet arī nacionālajām revīzijas iestādēm, tā lai tās saprastu, kas īsti notiek viņu valstīs. Vēl viens jautājums. Vai jūs varat dot veselā saprāta piemērus? Sāksim ar to, ka esmu darbojies kā tiesnesis ļoti ilgi, un noteikumu piemērošana ir profesija. Es gribētu teikt, ka tā ir tiesneša profesija. Dažkārt man šķiet, ka revidenti varētu pamācīties, kā tieši piemērot noteikumus, un šeit parādās veselais saprāts. Ja noteikums tiek piemērots, tad, protams, viss sākas ar noteikuma tekstu, bet tas nebūtu nav viss. Otrs jautājums ir par kontekstu, kādā kontekstā tieši šis noteikums tiek gatavots. Un trešais jautājums, kas ir vissvarīgākais, kāds ir šī noteikuma mērķis. Ja jūs ņemat vērā tekstu, kontekstu un mērķi, tad var nodrošināt tādu piemērošanu, kas ir saprātīga. Piemēram, konsultantu izdevumi. Ja saņēmējiem ir šādi konsultantu izdevumi, un te runa par ārējo konsultantu, un šajā situācijā viņam nebija nekādas izvēles, viņam vajadzēja algot šo ārējo konsultantu, tāpēc, ka viņam nav iekšēji konsultantu, uh, Tad kā tad risināt šādu problēmu? Jūs varat teikt, jā, varbūt jūs pārkāpjat noteikumus attiecībā uz ārējo konsultantu piesaisti, bet vienmēr ir svarīgi m, mm, paskatīties no šo cilvēku acīm, mēģinot saprast, kādu darbu viņi veic un kādas ir viņu problēmas. Un tad jūs varat saprast, kurš ir krāpnieks un kurš vienkārši profesionāli veic savu darbu. Uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski. Ja, piemēram, finanšu regulā tiek e, iekļautas kļūdas un revidents identificē šīs kļūdas, tad viņam ir jāuzdod otrs jautājums, kāpēc? Un uz papīra ir jāuzliek šis vai, e, šis, šis kāpēc, tad mēs varam uzlabot šo sistēmu. Ja mēs vienkārši identificēsim kļūdas, tad tam nav nekāds jēgas, mums ir jāmācās no šīm kļūdām. Domāju, ka Tas varētu būt patiešām noderīgi. Ja jums izdodas um, piemērot šos noteikumus, tad arī finanšu regulā visiem uh, revidentiem, tā skaitā arī revīzijas palātas revidentiem, ir pienākums uzdot jautājumu kāpēc. Un ja mēs uzdodam jautājumu kāpēc par šīm pieļautajām kļūdām, tad tas nāk par labu visiem. Tagad par EIT Uh, the, the es domāju, ka uh, uz šo jautājumu ir jāatbild komisijai. Tāpat arī par sekām, par gala iznākumu un par atgūšanu. Šeit es gribētu norādīt uz kādu lietu. Tātad. Tā, komisija runā par atlikušo kļūdas likmi, kamēr revīzijas palāta darbojas uh, balstoties uz viena gada periodu. Tāpēc būtu svarīgi paskatīties arī uz šo atlikušo kļūdu, uh, ko uh, sagatavo komisija, jo tas arī mums var dot daudz informācijas. Ēlerkungs, jūs otrais jautājums. Jūs jautājāt par um, apāršņa 2020 izvērtēšanu, par vidustermiņu pārskatu. Septītajā pamatprogrammā mēs redzējām, ka programmas laikā tika mainīti noteikumi, un tas nebija produktīvi. Šeit vajadzētu nodrošināt tādu gudru iejaukšanos, lai izvērtētu apvārsni 2020, lai paskatītos, kādas tad ir sekas. Uh, Mans ieteikums būtu pēc apvēršņa 2020 vidus termiņa izvērtējuma m, mm, vienkārši neparedzēt noteikumus. Otrais novērtē, m, novērojums par lielu infrastruktūru izmaksām. Tas arī ir ļoti būtiski, un jūs to pieminējāt. Tātad izmaksu modelis. Mēs zinām, kā komisija strādā pie standārtiem, lai atzītu, cik eh, svarīga ir šī lielā infrastruktūra, un eh, tāpēc arī šis finansējums ir drošs. Paldies! Thank you very much. Liels paldies jums par visiem jūsu komentāriem, atbildēm uz mūsu jautājumiem. Un Galvenokārt par jūsu ziņojumu. Mums ir īstenošanas ziņojums par apvārsni 2020, par to, kā tas darbojas mūsu reģionos. Līdz ar to jūsu ziņojums mums ir lieliska iespēja un arī jūsu prezentācija ir laba iespēja mums izdarīt secinājumus. Paldies! Um, uh, dear colleagues, ladies and... Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, tagad vēlos aicināt komisāru Ladaškungu, kurš ir atnācis agrāk. Nu, mēs jau gandrīz esam gatavi. Vēl vienu minūti jāpagaida. Dear Commissioner, now. Uh, thank you very much. Um, uh, well, uh, Liels paldies, dārgie draugi. Mums vēl ir cits darba kārtības punkts numur 14, viedokļa apmaiņa par Prima ar pētniecības zinātnes un inovācijas komisāru Karlu Šmedešu kā daļa no struktūrētā dialoga. Un tā ir daļa no struktūrētā dialoga. Komisārs Moedašs pārstāv Eiropas komisiju taču savā ziņā viņš pārstāv arī Portugāli, un Portugāli nav vidusjūras valsts, vai ir vidusjūras valsts? A, nav vidusjūras valsts. Nu, es tā jautāju, tāpēc, ka Prima ir saistīts tieši ar vidusjūras reģionu valstīm. Jo Baltijas jūras valstu padomē mums ir iekļaut arī Īslanda. Es nezinu, vai Īslanda ir gluži Baltijas jūras krastā, taču tā ir viena no locekļiem Norvēģija. Nu, Norvēģijai patiesībā nav Baltijas piekrastes, bet nu, tā ir itin tuvu. Bet um, Islanda gan um, ir izteikti patālu. Bet, nu, tāpat varētu būt, ka jūs esat um, uzskatām par viņas jūras valsts. Nu, e, šis kolēģi ir ļoti svarīgs. Um, temats pamatoties uz 185. pāntu mēs īstenojam šo institīvu saskaņā ar kuru Eiropas Savienība un tās vidusjūras kaimiņu valstis investē kopīgos eh, pētniecības un novatoras projektos. Prima ir ir eh, pirmā valsts uh, un uh, privātā sektora institīva pēdējo desmit gadu laikā un pirmā, kas ir uh, pavērusi līdzdalības iespēju plašam trešo valstu lokam. Tātad eh, tas ir ļoti interesanti un būs arī svarīgi Eiropas Savienības ārējām attiecībām. Ne tikai mūsu Eiropas Savienības dalību valstīm, kas ir vidļūras piekras valstis, bet te runa arī par Ziemeļāfrikas un citām arābu valstīm. Tātad apsveicu jūs ar šo iniciatīvu, komisāra kungs, un mēs vēlētos zināt, Kāda jūs skatījumā ir visa tā institīva un kā Eiropas komisijas skatījumā tiek uzsver šī institīva? Lūdzu, vārds jums. Lielas paldies, priekšsēdētājkungs. Paldies godātiem deputātiem, cienījumā deputātēm. Esmu gandarīts šodien jums prezentēt šo tik sen gaidīto pētniecības un novatorismu strateģisku institīvu, ko sauc PRIM. Tas ir, tā ir partnerība pētniecībai inovācija vidus jūras reģionā. Tā sen tik gaidīt, jo arī es pats personīgi atceros, un turklāt interesanti, ka esam atpakaļ šajā telpā, jo toreiz manā uzklausīšanā, kas notika šeit, es sēdēju tur, Tojas kundze, kas arī ir šeit telpā, un Blanko Lopes kungs, un Borelī kungs, man uzdeva jautājumu par priminstīvs nozīme. Un es atceros, ka 2014. gada decembrī es tikai dažas dienas kā biju iecelts. Par komisāru notika plenārs sēdēs Strasbūrā diskusijas, un tad es sacīju, es gribu būt kristāli skaidrs, es vēlos virzīties tālāk, taču tādā veidā, kas būtu visefektīvākais, lai panāktu mūsu mērķi stiprināt Eiropas Sanības un Vidusjūras piekrastes valsts sadarbību. Un es uh, biju gatavs uzņemties atbildību un par šo projektu un spriest par to, kas ir labākais veids rīkoties tālāk. Un tad 18. oktobrī tika pieņemts komisijas lēmums. Pirmkārt, stratēģiski sadarbība mūsu kaimiņiem Vidusjūras dienvidu piekraste. Uh, ir svarīgs temats, kas mums jārisina. Te ir divi temati - ēdiena, pārtika un ūdens. Te ir būtiski, kāda ir vīzija, kāda būs izaicinājuma nākotnē. Otrakārt, ir nopietni finansu, nopietnas finansu saistības ar sadarbību trešām valstīm, un tad ir svarīgi, lai būtu šis valsts un uh, privātā sektora uh, sadarbības um, projekts saskaņā ar 185. pantu. Tātad, kāpēc šis lietas ir svarīgi? Prima, pateicoties pētniecībai novatorismam, risina mūsu laika visbūtiskākos jautājumus. Pirmkārt, kad jūs paraugāties uz ūdeni šodien, 180 miljonu cilvēki eh, vidusjūras reģionā dzīvo ūdens trūkuma apstākļos. Uh, Tas ir um, klimata pārmaiņu dēļ un arī demogrāfisko izmaiņu un neatbilstošas ūdens pārvaldības dēļ. Otrakārt, arī tas saistīts ar ūdeni, pārtika ir problemātiska. Uh, pārtiks ražošana zemkopības ziņā ir saistīta ar ūdens pieejamību. Tas ietekmē arī nodarbinātību. Uh, darba vietu izveidi un reģionālo attīstību. Un saistībā ar pārtiks un ūdens trūkumu ir migrācija. Tā kā trūkst ūdens un līdz ar to netiek atbilstoši saražota pārtika un konkrētos reģionos, tad cilvēki dodas prom no šiem reģioniem un arī uh, dodas vispār citām valstīm. Mums ir eh, liels potenciāls atrisināt šīs problēmas, taču nepieciešama koordināta pieeja, lai veicinātu investīcijas un eh, virzīt tālāk ar risinājums. Tad kādas ir, kāda ir gaidāmie labumi no šī projekta visam mūsu darbam? Pateicoties vairāk Eiropas Savienības vidusjūras dalībvalstu kopīgam ieguldījumam, mēs skatāmies, kā šī politika var risināt problēmas, veicinot nacionālo budžetu un kopīgi risinājumu iespēju. Tā te ir runa par integrētām kopīgām programmām un rīcībām, tas ir būtisks komponents prima ietveros. Te ir jāskatās novatoriskiem risinājumiem, ūdens un pārtikas sistēmas. Uh, pārvaldībai un uh, atbilstošam sadalījumam. Papildus tam valsts ieguldījumi investīcijas arī uzlabos privāto ieguldījumu sniegumu. Iniciatīvas uh, pozitīvi ietekmē arī mūsu vīdi. Tā mazinās uh, spiedienu uz vīdi, palielinot ūdens pieejamību un mīkstinot klimata izmaiņu ietekmi. Labāk varēs pielāgoties izmaiņām un tiks sniegs atbalsts uh, zemkopības nozarei, piedāvājot novatoras risinājumus arī augsnes uh, auglības veicināšanai. Tas uh, vairos arī politisko stabilitāti un mazinās iekšēnā arī migrāciju. Tātad kādas ir galvenās pazīmes prima? Un es vēlos jums pastāstīt par dažām iezīmēm, kas mūsu skatījumā ir ļoti svarīgi šim debatam. Pirmkārt, finālā pat labāk piedalās 13 valstis, drīz jau būs 14, jo man teica, ka arī Jordānija ir paziņojusi savu nodomu piedalīties, tā man nu pat paziņoja, par to uzzināju pirms piecām minūtēm, taču septiņas e, Eiropas Savienības dalībvalstis Kipra, Grieķija, Malta, Portugāla, Spānija, Itālija, vēl ir arī Izraēla un Tunisija, kas ir saistīts ar uh, apvārsnī 2020, un arī mm, Maroka, kas nav saistīta ar uh, apvārsnes 2020 vēl citu valsts. Un tad ir Jordānija, kā teica Čehija, nesen pieņēma lēmumu atteikties no līdzdalības resursu trūkuma dēļ, taču šī valsts paziņoja, ka tā cer atkal piebiedroties vēlāk. Un iniciatīva sāksies 2018. gadā un turpināsies desmit gadus. Runājot par pirmo budžetu līdz valsts, kas piedalās, ir paredzējušas uh, veltīt 208 miljonus eiro uh, skaidrā naudā un 170 miljonus mm, graudā. Tad komisija piedāvā 200 miljonus eiro. Es pateicīgs komisāram Hoganam par viņa atbalstu jau no paša sākuma un Eiropas Savienības ieguldījumu pilnīgi finansē apvārs 2020 budžets un Tur galvenais mērķis būs pilotu projektu nacionālajie finanšu ieguldījumi arī veicinās tehnoloģisko attīstību, gatavību, lai mēs varētu doties pretī augstākiem līmeniem. Institīva pamatosies uz, kompri, uz visaptvarošu strateģisku darbu kārtību kas iesaistīs, um, kur varēs piedalīties vairākas valstis, īstenošanu nodrošinās īpaša organizācija Prima IS un ex ante pārbaudes finanšu ziņojumu un eksporta pārbaudu nodrošinās saprātīgi finanšu pārvaldību un aizsargās Eiropas saimnības finanšu intereses. Runājot par kontekstu noslēgumā. Prima ir daļa no mūsu pasaulē, atvērtības pasaulē pīlāru. Tas ir labs piemērs, kā Eiropas Savienības starptautiskā sadarbība pētniecībā un novatorismā var ietekmēt cilvēku ikdienas dzīvi. Prima atbilst galvenajām Eiropas Savienības starptautiskajām politikām, īpaši tā atbilst globālajai Eiropas Savienības stratēģijai, Eiropas Savienības ārējai un drošības politikai. Tas veicina ilgspējīgus risinājums. Uh, pārtiks ražošanai un veicina zinātnes sadarbību. Sadarbības nāca jomā 30. oktobrī komisija nāca klājā ar otro progresu ziņojumu par šīs stratēģijas īstenošanu. Ziņojums liecina par to, ka atvērtība pasaulē ir būtiska Eiropai, lai tā varētu būt izcila zinātnē un tehnoloģija un veidot jaunas biznesa iespējas. Ziņojums uzsver arī to, ka ir jārisina globālas um, sociā, globāli sociāli izaicinājumi. Lai, un tas attiec arī uz mājokļu problēmu un klimata izmaiņām. Vieglāk ir būt atvērtiem pasaulē tad, ja mums ir eh, struktūras, kurās mēs varam sadarboties ar pētniekiem. Globālā līmenī pētniekiem un eh, zināšanām būtu jāspēj būt brīvā apritē. Stratēģija atbilst arī Eiropas Savienības kopējai drošības stratēģijai. Piemēram, pētījumi Arktikā arī veicina mierīgu sadarbību un efektīvu pārvaldību. Es no jums tuvāko mēnešu laikā sagaidu, ka jūs darīsiet visu, lai nodrošinātu drīzu primenstīvu pieņemšanu Maltas prezidentūras laikā kā godīgs brokers sarunu laikā es ņemšu vērā gan Eiropas parlamenta, gan padomas intereses. Tas būs svarīgi, lai, šis, lai šī partnerība varētu darboties, sākt darboties 2008. gadā un jau izpildīt ļoti ambiciozus mērķus, kas mums ir kopā ar mūsu vidus jūras partneriem un valstīm. Lielas paldies priekšsēdētāji. Paldies, komisār kungs. Visnotaļ skaidra prezentācija par mūsu dalībvalstu iespējām līdzdarboties aktivitātēm, un es saprotu, ka šī institīva sāksies pēc apmēram viena gada. Lieliski. Tagad mēs pārējām pie runātāja saraksta politisko grupu vārdā. Eller kungs lūdzu Eiropas tautas partiju. Thank you very much. Es paldies priekšsēdētā komisāru kungs. Labi, ka jūs esat mūsu viesis. Parlaments ir kontrolas iestāde, un parlaments vēlas sevi ļoti bieži skatīties šādā gaismā, taču tā arī ir institūcija, kam ir jāatbalsta institīvas. Un es domāju, ka prima institīva parlaments tiešām atbalsta mums jādara viss, kas ir iespējams mūsu svētkos, spēkos, lai šo aptvērumu paplašinātu daudz apsvērumu dēļ. Prizma lieliski atbilst ekonomiskai situācijai, mums jāstiprina vidus jūras valstis. Arī dalību valstīm no politiskā viedokļa tas ir svarīgi. Ja vidus jūra kļūst par bēgļu kapsētu, tad uh, tas nevienu neiepriecina. Es domāju, ka Eiropas Savienība, ņemot vērā nesenos vēlēšana rezultātus ASV, varētu kļūt par vēl svarīgāku politisko spēlētāju vidusjūras reģionā. Te es īpaši domāju par Eģiptu, Izraēlu, Āfrikas ziemeļu piekrastu un Sīriju. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, jūs pieminējāt, ka viens no pilāriem, tā sakot, pārtikas temati izpratnē. Uh, ir jās, jāgaida, ka EIT, EIT būs tāds kā stimuls šīs institīvas ietvaros. Ja jūs paskatāties uz interesi apjomu, tad būtībā vidusjūras ES dalībā, vidusjūras piekrasējas dalība valstis izrādīja liedu interesi, tāpēc parlaments ierosināja, ka pamatregulā, kur īpaši virzīja mūsu kolēģi no vidusjūras valstīm, šis aspekts jāņem vērā. Bet citās jomās Eh, KIK eh, nebija tik aktīvs risinājums. Es domāju, šī ir laba iespēja, ka EIT un KIK varētu būt veids, kā paplašināt apvārsnes 2020 programmu. Kāds būtu jūsu pārdoms par šo tematu? Un vēl ierosinājums no manas puses. Tas ir saistīts ar plašāku drošības kontekstu. Varbūt Tā ir uzskatām par iespēju mazliet paraudzīties uz drošības izaicinājumiem saistībā ar apvārsni 2020. Te ir runa, piemēram, par to faktu, ka vidusjūras reģions, vidusjūras reģionu skar drošības jautājumi var būt jūs varētu nedaudz uzņemties šo mesiju, misiju drošības programmā un CFTP, iestrādāt šo institīvu. Paldies! Paldies! To jūs, kundze, lūdzu, sociāldemokrātu vārdā. Paldies, priekšstādātāji! Paldies, komisāri, par jūsu lielisko atmiņu ka jūs atcerāties, kāda bija situācija toreiz jūsu uzklausīšanā šeit parlamentā. Un es arī esmu ļoti gandarīta redzēt, ka jūs ļoti interesēties par parlamentu darbu. Es domāju, priekšstādātājs Buzikungs jau ir skaidri izteicies un tomēr arī īsti no mans puses. Mūs ļoti interesē vidusjūras reģionu valstu labklājība, jo tas ļaus stiprināt arī Eiropas attiecības ar šīm valstīm. Tas, ka arī Vācija, te nav runa tikai par vidusjūras Eiropas Sanības piekrastes valstīm. Protams, pētniecība būs atkarība, atkarīga arī no ekonomiskās, sociālās un uh, humanās attīstības. Mums ir augstas gaidas attiecībā uz valstīm dienvidos. Tām nepieciešama precīzi tiesību akti. Taču jāņem vērā arī finansējums. Es esmu priecīgi dzirdēt jūsu komentārus par novatorismu atvērtību. Uh, Ir vairākas lietas, kas ir būtiskas cilvēku attīstībai - pārtika, ūdens un citi aspekti. Un šeit tehnoloģija var sniegt savu ieguldījumu. Norisinās daudz pētījumu, novatorisma un tehnoloģiska, novatorisma ziņā un tehnoloģiska attīstībā. Un svarīgi, ka tas sniedz savu ieguldījumu reālajā ekonomikā. Kiks kurus pieminēja Ēderkungs, arī ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu nepieciešamo sinerģiju. Un es domāju, jūsu sacītais šodien pilnīgi atbilst mūsu ieskatiem. Ir vērts šo jomu atbilstoši attīstību. Tad, ja mēs varētu to sasaistīt ar plānu Āfrikai, pie kur strādā deva un budžeta komiteja, tās ir cits sadaļas, taču iesaiste šai ziņā veicinātu ekonomisko izaugsmu, arī šeit varētu paredzēt sinerģiju. Ja mēs pareizi izmantosim resursus, kā jūs sacījāt, te ir runa par mūsu resursiem un uh, resursiem, kas pieejami uz vietas vidusjūras valstīs. Tad pie tā mēs arī kopā varētu strādāt ar zinām sinerģiju. Es tiešām ceru, ka ka būs ne tikai pietiekama resursa, bet arī dāsna resursa no budžeta, tā lai tas atbilstu šim ambiciozam projektam. Paldies! Jering. Vīrings kundze Alda grupa. Jā, paldies! Paldies, es runāšu Nīderlandiešu valodā. Godātais komisāra kungs, Moedaš kungs, Biju pagājušajā nedēļā jūsu skaistajā valstī, tikāmies ar universitātēm par eh, apvārs 2020 tā kā sveicieni jūsu dzimtenei. Apvārs 2020 ziņojums, um, tur ir aptvērti 80 miljoni eiro pētniecības institūtiem un universitātēm. Tomēr katrs institūts, katrs pētnieks vēlas vairāk. Ehm, tad par eh, prīma ehm, projektu, šo jauno programmu, nu nauda šobrīd eh, tam ir atvēlēta, bet arī nākotnē kļūs aktuāls šis pats jautājums. Pētniecības centri un pētnieki vēlēsies vairāk līdzekļus, un kā jūs iedomājaties, kā tas nākotnē varētu darboties? Paldies! Paldies par šo jautājumu. Kohliček kungs, goja e grupa. Šoreiz tik tiešām Kohliček kungs. Šoreiz tā nav kļūda. Paldies! Protams, ka ja ir kolēģis, eh, kurš vēlas uh, ieņemt manu vietu, uh, pirms manis, eh, man nav iebildumu, es savā vecumā nekur nesteidzos. Eh, man ir pieci komentāri. Vidusjūras dienvidu daļa. Tur lielākā problēma viennozīmīgi ir ūdens trūkums. Un mums ir nepieciešams būvēt dambjus, akas, Čehi ir e, izbūvējuši ievērojamu sistēmu Lībijā, tā ir e, nojaukta, Marokā ir e, dambi būvēti. Es domāju, ka šeit ir ievērojama pieredze, līdz ar to mans jautājums ir tāds, kā mēs ar šo projektu palīdzēsim cilvēkiem. Cilvēkiem ir nepieciešams dzeramais ūdens un apūdeņot laukus, Marokā ir, zinām, infrastruktūra šajā jomā, bet kā mēs atbalstīsim citas valsts, piemēram, Alžīriju, Lībiju? Tur varbūt ir pārāk sarežģīta situācija, mēs pat nesaprotam, kur tur ir centrālā valdība, bet e, visas valstis šajā reģionā skar vienu tā pati problēmu, līdz ar to tur palīdzība varētu būt ļoti līdzīga. Irigācija un mēžu uh, Um, stādīšanā ar konkrētām sugām. Mums bija projekts savulaik iestādīt mežu joslu, kas neļautu Sahāras tūkstnesim virzīties uz ziemeļiem. Neesmu dzirdējis par, projektu, par šo projektu vairs neko. Kaut arī dzirdēju, ka Ēģipte plāno palmu stādīšanu atsevišķās vietās. Vai mēs taisamies kaut ko darīt šajā saistībā? Es domāju, ka arī Jordānijai un citām valstīm tas būtu aktuāli. Un e, vēlos atgādināt, ka mēs Čehijā esam ļoti pieredzējuši šajā jomā. Ceturtais punkts - veģetācijas aizsardzība. E, Tunisijā e, tika īstenots eksperiments aizsargājot uh, Eh, kādu zemes gabals konkrētus no eh, kazu eh, piekļūšanas viņam. Un redzējām, ka veģetācija atjaunojas daudz ātrāk. Vai mēs tur kaut ko plānojam darīt? Iespējams, ka mēs varētu aizsargāt kādu zemes platību no tā, ka kāzas vai uh, Ehm, kādi citi ehm, ehm, lopi tur piekļūst viņiem. Sīrija tālāk, problēmas ar pārtiku. Jautājums, kā mēs izmantosim mūsu pagātnes pieredzi Sīrijā, kas spēja nodrošināt irigācijas lielām zemes platībām. Kad situācija stabilizēsies Sīrijā, kā mēs varēsim palīdzēt viņiem turpināt šos projektus? nu, šāda veida pieredze ir, šāda veida projekti kā prīmā varētu tikt piedāvāti mūsu partneriem vai vismaz eh, partneru valdībām eh, sadarbības eh, līguma formā. Paldies, Kohliča kungs. Kudričkas kundze. Šoreiz tik tiešām vārds ir jums. Es nekļūdījos. Jā, paldies, komisāra kungs. Tik jau norādīts, ka mēs nesen eh, viesojāmies Portugālē un Andalūzijā. Un eh, kiek ietvaros mēs tikāmies ar universitāšu pārstāvjiem runājam par ūdens saimniecības pārvaldību, okeāna pētījumiem. Un šajā ziņā pastāv augsts līmeņa sadarbība. Viņi nav nobažījuši tik daudz par eh, tenderiem universitātēm, bet gan vairāk par to, ka šajos reģionos nav pietiekami spēcīga eh, rūpniecība, kas varētu izmantot šīs inovatīvās idejas praksē. Bieži vien tika sacīts, ka būtu svarīgi nodrošināt iniciatīvas startup uzņēmumiem un maziem vidējiem uzņēmumiem, tas, eh, pie kā eh, šobrīd eh, tiek strādāts konsorcija ietvaros, būtu grūti īstenojums dzīvē. Kas tālāk attiecas uz prīma tieši? Mēs varētu padomāt par twinning programmām kuras eh, komisija īstenos 11 dalību valstu pieprasījumu un secināja, ka finanšu līdzekļi plūst uz vienām un tā pašām valstīm un vieniem tie pašiem atbalsta saņēmējiem. Un varbūt būtu vairāk izvērtēšana jāveic pēc būtības, tātad piešķirot pēc nopelniem tīmingi, cik es atceros, eh, ir saistīti ar zinātnisko standartu uzlabošanu mazāk attīstītās jomās. Eh, tur nav tieši saiknes ar inovāciju. Tur ir runa par zinātniskiem standartiem. Un tāpēc eh, tīmingi projekti ir saistīti ar nepieciešamību strādāt ar labākajiem zinātniekiem Eiropā. Un eh, tie ir jāizteno ārpus esošajām institūcijām un mēs varam izveidot e, inkubators, tāds zinātniskos inkubators. Tādējādi varētu zinātniskās pētniecības līmeni pacelt, jo visās šajās mazāk at attīstītajās nosacīti e, teritorijās, Andalūzijā, Portugālē, nav pietiekami attīstīta rūpniecība, lai šīs zinātniskās idejas un e, pētniecības darba rezultāts īstenot praksē. Tīming projekts varētu pamatpētījumiem izmantot e, nevis e, īstenošanai. Jautājums tad ir šāds. Vai visas programmas prīmai ietvaros tiks Um, organizēts kā īstenošanas programmas. Un ko darīt ar īstenošanas potenciālu trūkumu rūpniecībā? Varbūt vajadzētu koncentrēties uz empiriskiem pārbaudījumiem. Kabezon Ruijas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos eh, sākt ar pateicību komisāram par viņa paveikto darbu ar mērķi e, uzsākt prima programmu. Es zinu, cik tas bija grūti, bet komisijas apņēmība bija ļoti svarīga, lai tas realizētos dzīvē. Tā kā tik tiešām paldies. Kā lielākā daļa no jau iepriekšējiem runātājiem jau norādījuši, ir lieliska iespēja ne tikai pašu tematu dēļ, ūdens resursi un lauksaimniecība, bet e, tādēļ, ka arī tas ir pamatmehānisms sociālajai un ekonomiskajai attīstībai, un tas ir instruments Eiropas demokrātijai, kas ļauj sasaistīt vidusjūras ziemeļu un dienvidu krastus un pārvērst to par veiksmu stāstu. Šeit es vēlos minēt divas bažas, kas man rodas lasot šo dokumentu. Geogrāfiskās zonas, protams, nav nejauši izvēlētas, tās ir apzināti izvēlētas, tām ir nepieciešama palīdzība. Tas nozīmē, ka mums ir jānodrošina, ka šīs teritorijas pašas vēlas piedalīties. Un e, šeit ir bažas, ka atbilstošie projekti, šie inovatīvie produkti, kas ir tuvu palaišanai tirgu, tur mums ir jāņem vērā arī, cik lielā mērā šīs valsts ir spējīgas piedalīties um, pētniecības darbā un sadarbībā šajā jomā. Otrakārt, šo valstu dalība ir ļoti laba, laba lieta, bet šeit ir jārunā arī par budžeta līdzdalību. viena no problēmām, kas bija jāatrisina, lai prima eh, sāktu darboties, ir, eh, lai varētu piedalīties tās valsts, kurām ir budžeta problēmas. Paldies, paldies. Darīja. Jā, paldies, paldies eh, komisāram. Uh, Prieks jūs redzēt šeit. Es atceros diskusiju, kas mums bija um, pirms dažiem mēnešiem. Jūs tik tiešām izrādījāt apņēmību virzīties uz priekšu šo pie, priekšlikumu, tas ir ļoti pozitīvi, un man prieks dzirdēt jūsu skaidrojumu un arī komisijas priekšlikumu. Es pat esmu no Maltas, un es labi saprotu, cik svarīgs ir šis dosie. Ja jo prīmā iniciatīvu es vērtēju kā tādu, kas var palīdzēt satuvināt valstis, kas e, ir vidusjūras reģionā, šobrīd e, daudzām problēmām saskaras šis reģions, bet šī iniciatīva var apvienot valstis un risina arī ļoti svarīgos jautājumus ar kuriem e, saskaras e, mūsu kaimiņi vidusjūras reģionā. Man prieks dzirdēt, ka Prīma e, tieši koncentrēsies uz šiem jautājumiem. Es piekritīšu jūsu sacītajam, kad jūs runājat par to, ka mums ir jābūt ambicioziem, un es arī kolēģus aicinu šim dosijai izvēlēties e, šos ambiciozos termiņus un censties tajos iekļauties. Mēs redzam, cik daudz ir darba ieguldīts, lai panāktu vienošanos jau līdz 17. gada pirmā pusgada noslēgumam. Dzirdēju arī Patrīcijas Tojas e, apņēmību šai jautājumā un zinu, ka mana kolēģi tik tiešām ir apņēmusies e, virzīt lietas uz priekšu attiecībā uz prīma iniciatīvu. Tomēr ir eh, daži jautājumi, kuras vēlos dzirdēt skaidrojumu, ir tīpaši par divu pīlāru finansējumu pieeju, runāju par sesto pāntu. Tā kā šobrīd priekšlikumā ir rakstīts, vai jūs varat garantēt, ka nebūs uh, apvāršana 2020 uh, eh, saistītās valstis, kas uh, pieteiksies tikai pirmajam pīlāram. Uh, Un ja būs, vai būs situācija, ka kāda daļa no līdzekļiem var tikt pārlikt uz otro pīlāru. Un otrs jautājums ir saistīts ar to, kā pašreizējais priešlikums Eiropas Savienības finanšu iemaksu uzskata par tādu, kas vērsta uz jaunu tehnoloģisko produktu izstrādi, kas jau ir tuvu palaišanai tirgu. Bet nacionālās finanšu eh, daļas ir vērstas uz uh, zemākas tehnoloģiskās gatavības eh, līmeni. Kāpēc eh, Eiropas Savienības finansējums nevarētu aptvērt plašāku eh, gatavības līmeni? Kāds ir šis pamatojums? Vai jūs varat specifiskāk par to runāt? Paldies! Paldies! Vierings kundze. Jā, paldies. Man ir papildinošs jautājums komisāram. Iepriekšējais runātājs sacīja, ka runai ir par apvāršanu 2020 eh, mērķu sasniegšanai Šeit 200 miljoni būs no Eiropas Savienības finansējums un 200 no pašām dalību valstīm. Es to saukšu par prima fondu. Bet tas būs pētniecības un inovācijas fonds. Tas nebūs taču jauns struktūra fonds kaut kāds. Vai es kaut ko nepareizi saprotu? Tātad, vai tas būs fonds uh, arī struktūrāliem projektiem, jeb tomēr tikai un vienīgi pētniecības un inovācijas fonds? Paldies! Vai ir vēl kāds, kurš vēlas uh, izteikties? Drīkst arī otrreiz? Nē, skaidrs. Thank you very much for... Paldies par visiem komentāriem, ieteikumiem un par darbu, ko ik viens ir paveicis pie šī faila. Mēģināšu atbildēt uh, uz katru jautājumu atsevišķi. Es vienmēr cenšos tā darīt. Vispirms liels paldies Kristianam Eileram. Paldies par abiem jautājumiem. Par uh, to, ko jūs teicāt arī attiecībā uz migrāciju un Eiropas lomu nākotnē. Kāda ir mūsu loma? Uzskatu, ka mūsu loma ir atklātība. Vairāk nekā jebkad iepriekš mums vajadzētu domāt par to, ka mums ir jābūt atvērtiem. Tas taču ir uh, primārais Eiropai. Tagad par KIK, par uh, to, ko jūs minējāt attiecībā uz šo projektu. Domāju, ka uh, Šī ir patiešām ļoti laba ideja. Esmu apspriedies ar saviem kolēģiem par to, kā mēs varētu nodrošināt saiknes starp foodkick un um, vidusjūru. Uzskatu, ka tas ir prātīgi. Tagad otrais punkts par drošību. Šķiet, ka šis punkts arī ir būtisks. Jā, šeit parlamentā mēs dzirdam par to arvien vairāk, un tāpēc es esmu priecīgs, ka jūs to ieteicāt. Uh, Mēs ļoti labprāt jums palīdzēsim strādājot pie šiem ieteikumiem, labprāt iekļausim tos projektā. Paldies par šīm labajām idejām. Tagad Tojas kundze. Paldies! Es, protams, neko neaizmirstu. Patiešām ļoti jauki, ka jūs esat klāt un mēs varam runāt par jautājumiem, kas jums ir tik tuvi. Jūs mēģinājāt arī mm, domāt par jauno EFSI fondu Āfrikai 2.0 mm, EFSI. Šie varētu būt instrumenti, kurus mēs varētu izmantot, domājot par nākotnī, par pārtikas un ūdens nodrošināšanu. Šis eh, projektā prīma ir ļoti būtisks jautājums. Liels paldies par eh, to, ko jūs teicāt. Uzskatu, ka FC 2.0 fonds un eh, fonds ārpus Eiropas būtu ļoti noderīgi. Jūs runājāt arī par to, ka mēs varam paveikt ļoti daudz ar novatoriskumu pārtikas un ūdens nodrošināšanai. Uzskatu, ka nu ir pienācis laiks, kur digitālā pasaule arī sāk nākt iekšā pārtikas un ūdens nozarē. Domāju, ka prīmā varētu būt tilts. Daudzi kolēģi šeit runāja par to, cik svarīga ir Eiropas loma Domāju, ka Eiropai vajadzētu spēlēt šo lomu, mēģinot sasaistīt pārtiku un ūdeni ar digitālo pasauli. Es domāju, ka mēs noteikti tā arī rīkosimies. Tagad šķiet, ka saņēma arī divus jautājumus, ko uzdeva. Sadvainojos, nemāk izrunāt jūsu vārdu. Jūs stāstījāt, ka esat viesojusies valstī, ko es pazīstu vislabāk manā dzimtajā valstī, un jūs man uzdevāt divus jautājumus, kas zināmā mērā ir saistīti. Pirmais par budžetu un par nākotni. Domāju, ka mums priekšā ir sarežģīta izvēle, un tuvākie gadi Eiropai noteikti nebūs viegli. Uh, Bet es domāju, ka mums noteikti ir jādomā par pētniecību, novatoriskumu, zinātni un izcilību. Tad, kad mēs būsim piedāvājuši šos 400 eh, miljonus eiro tuvākajos gados, domāju, ka tas Eiropai daudz ko dos, un mēs varēsim pieņemt lēmumus par šiem jautājumiem. Protams, šeit parlamentā ir ļoti svarīgas diskusijas. Es ceru, ka man izdosies saņemtajiem sadbalstu. Mums galvenais ir paskatīties uz izcelību no vienas puses un no otras puses saprast, kā panākt, lai šīs valstis, kas vēl nav sasniegušas šo izcelību, pakāptos pa šīm kāpnītēm uz augšu. Un tas ir attiecināms arī uz, arī uz jūsu uzdoto jautājumu, vai tas tiks veidots kā struktūra fonds. Nu, saprotu, ka jūs par to domājat. Nē, par to mēs šeit nerunājam. Šeit drīzāk ir runa par to, ka, ja mūsu galvenais mērķis ir izcilība, kā mēs varēsim palīdzēt tiem, kas vēl nav sasnieguši izcilību, kā viņi varētu pakāpties uz augšu un to izdarīt. Tas, manuprāt, ir vislielākais izaicinājums. Pretējā gadījumā mums būs plaisa. Ja mēs paskatāmies uz to, kas pašlaik notiek Um, produktivitātes ziņā un vispār produktivitātes ziņā, un ja mēs saprotam, kas īsti mūs šķir no šīs produktivitātes, tas attiecas uz šiem lielajiem uzņēmumiem, kas ir ļoti produktīvi, bet kas šo produktivitāti nenodot tālāk vidējiem uzņēmumiem. Un eh, tas attiecas arī uz IKT nozari. Ja mēs paskatāmies uz to, kas pašlaik notiek, tad šī produktivitāte būtu jānodot tālāk, proti pārtikas, veselības, eh, enerģētikas industrijai. Tieši par to arī runā apāršas 2020 un izcelība. Es vēlējos skaidrs to norādīt, tāpēc, ka jūsu jautājumā es jutu, ka e, jums e, tas varētu būt prātā, vai mēs tagad kaut ko citu mēģināsim panākt. Nē, tā būs izcelība, izcelība un izcelība, mēģinot nodrošināt, lai arī pārējie var būt izceli. Tagad vēlētos atbildēt uz Količeka kunga jautājumu. Ceru, ka izrunāju jūsu uzvārdu pareizi. Uh, Šķiet, ka jums ir bijuši vairāki svarīgi jautājumi. Ne uz visiem varēšu atbildēt uzreiz, bet uzskatu, ka jūs arī varat palīdzēt, diskutējot parlamentā par citām valstīm, kurām arī ir jāpalīdz. Uzskatu, ka prīmas mērķis ir papētīt visas šīs valstis, kas jau tagad ir partneres. Mēs varētu tām uh, palīdzēt pavirzīties uz augšu. Jūs runājāt par šo labo pieredzi, un es zinu, ka Marokā, kur ir eh, ļoti labi inženieri, ir eh, sarežģīti nodrošināt, lai šī inženieru pieredze tiktu uh, uh, atjaunota, lai tiktu uh, sasaistīta ar inovācijām. Tātad izgudrojumi uh, un tehnoloģijas ir jāsasaista ar citām jomām. Uzskatu, ka primā mēs varēsim nodrošināt šīs partnerattiecības ar šīm valstīm. Šajās valstīs ir daudz tādu izcilības kabatiņu, un šeit parādās arī plašas iespējas sadarbībai. Izaicinājumi ir tik lieli, ka mēs nevarēsim tos atrisināt vieni paši, tāpēc ir svarīga sadarbība. Tagad uh, uh, par Sīriju un par uh, citām valstīm, kopā ar saviem kolēģiem uh, mēs nodrošināsim, lai šīs atbildes jums tiktu sniegtas. Tomēr vēlreiz apgalvošu, ka Prima var palīdzēt visām šīm valstīm. Mēs varam atrast labākus risinājumus, un ja tie tiek atrasti, tad visi no tiem gūst labumu. Tas ir tāds ļoti nozīmīgs solis uz priekšu. Tagad Kudrickas kundze. Arī viņa viesojās Portugālē. Liels paldies, ka to pieminējāt. Par uh, un tīming un twinning. Nākamo nedēļu laikā mēs nāksim klajā ar uh, paziņojumiem par tīminga un twininga projektiem. Te gribu norādīt, ka jau tuvākajās dienās saņemsiet labas ziņas par dažādām darbībām šajā jomā. Es pašlaik, diemžēl, nevaru atklāt vairāk informācijas, bet gribētu jūs aicināt tuvāko nedēļu laikā tam pievērst uzmanību. Tad, kad mēs skatījām priekšlikumu par um, nākotnes investīcijām, uzskatu, ka mums vajadzētu palīdzēt citām valstīm sasniegt izcilību. Un uh, Šī palīdzība nav kaut kas tāds, ko mēs darām, lai sniegtu pakāpojumu. Mēs to darām tāpēc, ka tas mums ir vajadzīgs. Ja šīs valstis nebūs izcils, mēs arī tādi nebūsim. Man vienmēr patīk uh, izstāstīt uh, stāstu, ko pats dzirdēju pirms dažiem gadiem un kas man ļoti iepatikās. To man stāstīja kosmonauts no Itālijas, Luka Parmitāno. Uh, Viņš um, skaidroja zinātni labāk nekā kāds cits. Mēs runājām par tīminga un tvinga projektiem, un viņš teica, ka zinātne ir tā kā piramīda. Ja jūs vēlaties, lai šis galiņš augtu ar vien augstāk, tad, tad izcelība, tad uh, matemātiski vienīgais, ko var darīt, ir palielināt pamatu. Tātad ir jāpalielina pamats, lai uh, piramīdas virsotnītes sniegtos ar vien augstāk. Un es domāju, ka tieši to mums arī vajadzētu ņemt vērā. Un es domāju, ka tas mums visiem palīdzēs. Lielās rūpniecības trūkums Andalūzijā, Kadisā. Tas pats attiecas arī uz citām valstīm, kur Mums pietrūkst izcelības. Kā jūs atrisināsiet šo problēmu? Domāju, ka vienīgais veids, kā mēs varam palīdzēt, un šķiet, ka te ir runa arī par parlamenta darbu, tad, kad tika veidots apvārsnes 2020, uzskatu, ka vajadzētu panākt, lai cilvēki sadarbojas, un tas tiek darīts ar šiem tīminga un tvīninga projektiem. Domāju, ka tas ir labākais veids, kā palīdzēt. Ja cilvēki sāk strādāt kopā un var piedalīties dažādos projektos, un te varbūt runa gan par rūpniecību, gan par universitātēm, tad viņi arī kļūst labāki. Tiek radīta arī lepnums sajūta. Ja jūs esat daļa no grupas, tad jūs varat eh, pievienoties ļoti labām universitātēm, Tas nozīmē, ka šīs valsts universitātes kopumā tiek uzlabotas. Tas rada piederības sajūtu un rada arī iespējas. Par MVU uzskatu, ka MVU instrumenta rezultāti parāda, ka dažas valstis, kas virzās pa šīm kāpnēm uz augšu, ir sasniegušas labus rezultātus, jo ir arvien vairāk projektu mūsu MVU instrumenta ietveros. Tieši tāpēc Mēs arī gribam attīstīt tālāk MVU dažādās valstīs. Mums ir arī šie saņēmēji no pētniecības fondiem, un es eh, pagājuši gadu piešķīru 5000 eh, eh, kādam Horvātijas pieteikumu iesniedzējiem, un viņš teica, ka viņš tikai pateicoties šim piešķīrumam var palikt Horvātijā, viņš var uh, izveidot savu laboratoriju un tur strādāt. Tad nevajag braukt uz citu valsti. Tad eh, viņai šai saņēmējai bija iespēja izveidot laboratoriju. Uzskatu, ka tas ir ļoti labi, kā kāds cilvēks Horvātijā ar mums piešķirtiem līdzekļiem var izveidot labu laboratoriju. Paldies! Tad mums ir arī Soledāta Kabesona Ruisa. Par es turpināšu angliski, tāpēc, ka ir eh, vairāki jautājumi, kas interesē arī pārējiem kolēģiem. Pirmais ir par uh, eh, TLR. Domāju, ka arī citi jautā par to pašu. Mūsu elastīgums ir patiešām ļoti liels. Tas uh, būs atkarīgs arī no darba šeit parlamentā. Tas bija pietiekami elastīgs priešlikums, un es domāju, ka mēs varam to skatīt arī no citiem aspektiem. Un ja jūs to skatāt no citiem aspektiem, tad mēs to arī varam pavirzīt uz priekšu. Vēl viens jautājums, kuru jūs uzdevāt un kas, manuprāt, ir ļoti labs un kas ir sasaistāms arī ar dalīkundzes uzdoto jautājumu. Un tas attiecas uz uh, šiem braucējiem par brīvu. Arī Habisons Ruīsas kundze e, pieskārās šim punktam. Eiropas Savienības dalībvalstis un asociētās valstis e, dod savu finansiālo ieguldījumu apvārsnī 2020 un jebkuras juridiskas iestādes e, šajās valstīs ir tiesīgas saņemt uh, Eh, piešķīrumus. Un tas arī ļauj mums nodrošināt vajadzīgos resursus Eiropai un primincitīvai. Visas uh, transnacionālās uh, eh, prima rīcības m, mm, ir uh, jāveido tā, lai uh, tās atbilstu prima mērķiem. Uh, Tas nozīmē, ka šiem projektiem ir jārada ietekme vietējā līmenī, pat ja šeit ir runa par iestādēm, kas nepiedalās iniciatīvā no, no citām valstīm. Prima konsorcijas pārbauda šos projektus, tiek sastādīta pētniecības darba kārtība un tiek gatavots arī gadējais darba plāns. Tātad valstis, kas nepiedalās prima, nevar ietekmēt šos procesus. Es vēlējos uh, kliedēt šīs šaubas, tāpēc, ka, manuprāt, šis ir ļoti svarīgs jautājums, un es vēlējos, lai jums ir visa vajadzīgā informācija. Šķiet, ka Delī kundze arī uzdev jautājumu par uh, TLR, un tas ir tieši tas, ko es tikko teicu. Tātad, ja runa par mūsu elastīkumu, tad uh, mūs visnotaļ apmierina tas, ka Um, mēs apspriežamies par uh, šiem jautājumiem. Šķiet, ka līdz ar to esmu sniegus arī visus, visas atbildes uz visiem jautājumiem. Paldies, komisārkungs. Idea, Mēs redzam ļoti labu ideju, kuru mūsu deputāti pieņem un es pieņemu, ka to atzīst par labu ne tikai deputāti, kas šeit ir klāt, bet arī citi, jo te ir runa arī par integrācijas procesu, integrāciju un eh, tuvināšanās mūsu kaimiņu valstīm. Tas arī var uzlabot situāciju visā Eiropas Savienībā kopumā. Tātad liels paldies par jūsu institīvu tiksimies nākošais, es nezinu, vai šogad, vai nākošgad, nu labi, tad priecīgs Ziemassvētkus! Tātad, kad svinēsim Ziemassvētku šeit, tad uz uh, glāzi vīna arī komisārs būs klāt lieliski. Tad nu, paldies, kolēģi! Pūkstens 15. pievērsīsimies kosmostratēģijai. Lielas paldies!